nepieciešamās eh, iniciatīvas, jo tas ir veids, kā mēs varam nodrošināt labāku eh, nākotni visiem Eiropas Savienībā. Paldies! Liels paldies! Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. Tiem, kurus satrauc eh, ar budžetu saistītie jautājumi, var teikt, ka Komisiju pārstāvēja komisārs, kas ir atbildīgs par budžeta jautājumiem. Tas ir labs ziņas. Balsosim par šo jautājumu rīt. Līdz ar to debats ir noslēgts. Un tagad nākamais punkts mūsu šās pēcpusdienas darba kārtībā. Kopīgās debats par Eiropas Savienības attīstības politikas nākotni. Ziņojumu sagatavojas Čārls Gērens. Un tāpat ir arī mutiskais jautājums, ka, kas ir iesniegts Eiropas uh, komisijai. 2015. gads kā Eiropas attīstības gads. Pirmais runātājs sarakstā ir Gērens kungs. monsieur le président pourquoi. Eh, priekšsēdētāji, kāpēc šai politikai ir jāmainās? Eiropas Savienības attīstības politika nevar palikt tāda pati, tāpēc, ka pasauli ir mainījusies. Šobrīd septiņi no desmit nabadzīgiem vairs nedzīvo uh, atpalikušākajās valstīs, jeb attīstības valstīs, bet gan tajās valstīs, kas strauji attīstās. Globalizācija eh, tiesa rada ievērojams ieņēmums, bet, diemžēl, tie nenonāk eh, pie tiem cilvēkiem, kas ir visnabadzīgākie, un to visu pasliktina vēl arī demokrātiskā situācija. Šobrīd ir 7 miljārdi iedzīvotāji, pēc 20 gadiem būs 9 miljārdi iedzīvotāji pasaulē. Un, um, ekonomiskās izaugsmas rādītāji ir reāli tikai tad, kad tie eh, pārsniedz dimstības līmeni. 21. gadsimtā Eiropas Savienības loma ievērojami samazināsies, tas, ko daži tevē par strateģisku norietu, pretēji eh, šīm attīstības valstīm, kas jau šobrīd ir diezgan spēcīgi spēlētāji. Un Eiropas Savienība joprojām ir pirmais spēlētājs eh, attīstības palīdzības jomā. Uh, Tā vēlas palikt ne tikai pirmais, bet arī labākais spēlētājs šajā jomā. Kāds tad ir attīstības komisijas pārdoms par šo jautājumu? Eiropas Savienības attīstības politikas mērķis ir ļoti cēls - veicināt cilvēku cieņu, vienlaikus izskaužot nabadzību, ne vairāk un ne mazāk. Palīdzība attīstībai ir jāsniedz tā, lai mēs ievērotu dienvidu partneru vēlmes, proti eh, attīstības politikā ir jāņem vērā nabadzīgo iedzīvotāju eh, vēlmes un tāpat arī attiecīgās vienošanās, kas ir parakstītas padomē, komisijā un arī no parlamenta puses. Lēdija Aštona arī piedāvā savu uh, Mēs vēlētos, lai arī Ešons kundze parakstītu šos dokumentus, lai nebūtu vairs nekādu šaubu par Eiropas Savienības attīstības politikas nākotni. Mēs aicinām visus bagātās valsts, nabadzīgās valsts, divpusējos spēlētājus, lai viņi, nodroši, lai viņi uzņemtos savu atbildību attiecībā uz attīstības politiku. Tāpēc arī Eiropas komisija ir svītrojusi no saņēmēja saraksta eh, strauji attīstošās valstis, kuru ekonomiskie ienākumi ar vien palielinās. Cīņai pret nabadzību šajās valstīs nevajadzētu būt atkarīgai no starptautiskās solidaritātes, bet gan no iekšpolitikas šajās valstīs. Mūsu komisija vēlētos, lai tas notiktu dialogu ietvaros ar šīm valstīm un um, pamazām eh, samazinot Eiropas Savienības palīdzību šīm valstīm. Uh, Komisārs Piebalkungs ir uh, paudis savu atbalstu iesaistošai izaugsmai attīstības valstīs. Mēs atbalstam šādu pieeju vienlaikus, precizējot to, ka ir jāveicina izaugsme attīstības valstīs, tāpat kā pie mums. Uh, eh, vienlaiks domājot par visnabadzīgākiem iedzīvotājiem, ir eh, jāņem vērā šis rādītājs paredzot palīdzību. Un tāpēc, mūsuprāt, vismaz 20% Eiropas Savienības palīdzības būtu jāpiešķir eh, pamat sociālajiem pakalpojumiem, tā kā tie ir definēti no ANO puses eh, tūkstošgads attīstības mērķi ietvaros. Eiropas Savienības politikai ir jābūt konsekventai. Konsekvence nozīmē, eh, ka ehm, nevajadzētu apdraudēt uh, to, kas jau ir panākts attīstības uh, politikas ietvaros. 27 dalībvalstīm ir uh, jāapzinās, um, kāda ir to pienākuma, lai kopā ar um, komisiju mēs, īst, mēs īstenot šo politiku saskaņā ar Lisabonas līgumu. Šis dialogs 28 spēlētāju starpā, diemžēl, um, nav tāds, kā mēs to um, vēlētos. Tāpēc, manuprāt, ir absolūti nepieciešams uh, pirms lēmumu pieņemšanas organizēt intelektuālu uh, diskusiju par uh, strateģiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības attīstības politiku. Uh, neatkarīga Eiropas līmeņa vienība ar patiesu pievienoto vērtību uh, salīdzinot ar jau nacionālajām iestādēm, varētu mums palīdzēt um, labāk tikt galā ar izaicinājumiem, kas saistīti ar attīstību. Es detalizētāk nerunāšu par šo jautājumu, tas viss ir izklāstīts manā ziņojumā. Mēs, diemžēl, nerunājam pietiekam daudz par attīstību publiskajās debatēs, un tāpēc esmu papildinājis arī ar šo mutisko jautājumu. Proti, mēs aicinām parlamentu paust savu viedokli par mūsu priekšlikumu pasludināt 2015. gadu par Eiropas attīstības gadu. Um, šo iniciatīvu ir uzņēmušies vairāki mani kolēģi. Kāpēc ir nepieciešama atbildīga attīstība? Tāpēc, ka tūkstošgads attīstības mēķus nekad neizdosies panākt, ja um, valstis ar vidējiem ieņēmumiem, kurās dzīvo septiņi no desmit nabadzīgiem iedzīvotājiem, neuzņem savu atbildību. Arī mums Eiropas Savienības līmenī ir jāpārdomā mūsu metodas, un ja mēs vēlamies eh, spēlēt savu lomu, tad 2015. gads man nebūtu nešķiet pāragrs termiņš. Paldies! Köszönöm szépen most Bulán. Paldies. Bulāna kungs, divas minūtes. Monsieur le Président, monsieur... Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties uh, Šārlam Gērensam par lieliski sagatavotu ziņojumu. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība piešķir pusi attīstības uh, palīdzības. Uh, Un mums ir jādomā par tūkstošgads attīstības mērķiem, eh, jo pat ja daži no tiem ir sasniegti, mums ir jādomā par to, kā mēs varētu uzlabot eh, savu eh, palīdzību, kā tā sasaucas ar mūsu lauksaimniecības politiku, ārējo politiku un tirsniecības politiku. Eiropas Savienības attīstības politikas nākotnē ir jābūt balstītāji uz precīzām apņemšanām un gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķiem un grafikiem. Mums ir jādefinē jaunas prioritātes, lai eh, mēs nodrošinātu eh, pārtikas piegādes piekļuvi enerģijas avotiem un veselības aprūpas pakāpojumiem. Ir eh, zināms Eiropas līmeņa konsensus, bet mums ir jāstiprina um, daž, dažas iniciatīvas um, un Jo īpaši mums ir jāskaidro pilsoņiem, ka trešo uh, valstu attīstība uh, tā nav tikai labdarība, bet tas ir arī attīstības avots mums pašiem. Atliek vien paraudzīties uz tiem tirgiem, kas pavērs Eiropas Savienībai šajās valstīs. 2015. gads ir arī gads, kas mums ļaus labāk izprast ģeostrateģisko attīstību pēdējo gadu laikā, jo um, Strauji attīstošās valstis šobrīd ir tās, kas bija tikai jaunatīstības valsts pirms, kādi, pirms pāris gadiem. Eiropas Savienībā ir jāveicina atbildīga attīstības palīdzība gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī starptautiskā līmenī. 2015. gads būs lieliski iespēja pārskatīt mūsu attīstības politiku, lai tā būtu ne tikai finansiāls atbalsts, bet atbalsts atbildīgiem projektiem gan no sociālā, gan no vidas aizsardzības viedokļa. Es pievienojos kolēģiem eh, citās politiskajās grupās un arī komitejās, aicinot pasludināt 2015. gadu par Eiropas attīstības gadu. Paldies! Paldies! Bermanu kungs! in aanvulling op het uitstekende rapport. Priekšsēdētāji, kungs, paldies! Papildinot, eh, gribētu vēl izteikt eh, trīs piezīmes pārmaiņu darba kārtību. Protams, ir skaidrs, ka ir labāk jāsastāst attīstības politika un palīdzība ārkārtas gadījumos. Nīderlandē tiek pieprasīts, ka mums vajadzētu aprobežoties ar palīdzību ārkārtas gadījumos. Tas ir pilnīgi absurdi, jo eh, tas būtu vienkārši katastrofāli, ja mēs palīdzētu tikai tad, ja ir bats, ja ir bēgļi vai kaut kas tam līdzīgs. Eh, eh, piemēram, saistībā ar šariātu no muslamā fanātiķiem Un, eh, ja Alkaidai piedāvās ostu, tad Malī būtu kā pulverumuce. Un eh, tad latiņa eh, kriminālu noziedzniekiem būtu brīvas rokas eh, par transportējot narkotikas gar ziloņa kaula krastu, ar Sahāru uz Eiropu. Mums ir aktīvi jāpiedalās pie šī te reģiona arī saistībā ar Toreg. 2015. gadā mums visā pasaulē vajag vienoties par to, kā rūpēties par to, lai katram cilvēkiem ir iespēja pārvarēt eh, nabadzību, tam mums ir vajadzīgas plašas diskusijas. Tāpēc būtu labi, ja eh, Eiropas Savienība eh, nosauktu 2015. par Eiropas attīstības gadu. Es nezinu, vai komisārs Pieblaks varētu palīdzēt mums šo mērķi sasniegt. Noslēgumā es gribētu vēl akcentēt, ka iespēju vienlīdzība saistās ar demokrātiju. Ja, eh, interes, ja, bal, ja intereses netiek respektētas, ja nav eh, balss tiesību nabadzīgajiem, ja viņi netiek sadzirdēti ne savā reģionā, ne savā valstī, ne pilsoniskajā sabiedrībā, ne nevalstiskajās organizācijās. Eh, tāpēc parlaments atbalstīs komisiju un es ceru, ka arī pārdome tam pievienosies. Paldies! Un tagad lūdzu komisija piebalga kunga vārdā. Uh, piebalga kungs, paldies priekšsēdētē. Vispirms vēlos pateikties Garanca kungam par lielisku ziņojumu un arī par diskusiju, kas šodien šeit ir uzsākta. Noteikti ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību, bet tiešām esmu pateicīgs Deve komitejai par iespēju apmainīties viedokļiem par attīstības politiku, jo attīstības uh, sadarbība ir viena no sarežģītākajām politikām tāpēc ka šeit runa nav tikai par, eh, par atbalstu, ko mēs dodam attīstībai, bet arī par mūsu rīcību citās politikas jomās. Tas, ko teica Bulāna kungs tikko, ka mums ir nepieciešams skatīties uz attīstības politiku ne tikai kā nu, solidaritātes politikas paveidu, bet ir jādomā, ka mēs šeit uh, investējam mūsu iedzīvotāju drošībā un palīdzām viņam, tāpēc es uzskatu, ka tā ir politikas kas integrēta visās politikās, un tā var stiprināt Eiropas Savienību. Jā, pret to izturās pareizi, bet ja to dara savādāk, tad tā var pavainot Eiropas Savienību. Es uzskatu, ka ir nepieciešams rīkoties tā, lai uzlabotu situāciju. Tā ir vienreizēja iespēja. Mēs varam tik tiešām nabadzību ne tikai samazināt, bet izskaust. Eiropas Savienība ir svarīgs partneris uh, starptautiskajā vidē. Uh, jo mēs esam tie, kas sola un pilda. Varbūt dažreiz mēs esam lēnāk nekā bija paredzēts, bet mēs esam tie, kas dara to, ko ir solījuši. Mēs vēlamies, lai visas valstis rīkotos šādi. Mēs cenšamies risināt pārmaiņu jautājumus tā, lai būtu strateģiskāka pieeja. Taču tad, kad mēs rīkojamies strateģiski, ir jāizdara zināmas izvēles, un mūsu pieeja ir balstīta uz cilvēktiesībām. Un tas nozīmē, ka te nav nošķirta attīstības a, a, politika no izglītības politikas un no uh, veselības politikas. Mums ir visi politikas elementi, kas ir integrēti, un šī pieeja ir tieši tāda. Esmu tāpēc arī gandarīts par šo ziņojumu, jo tiek runāts par to, ka ir pozitīvi tiešām skatīties šo situāciju no attīstības viedokļa. Mēs skatāmies uz mūsu partneriem. Viņi uh, vēlas izaugsmes tā, lai IKP augtu uh, desmitiem procentu vai pat vēl vairāk. Viņi ne visos gadījumos saprot, ka uh, IKP pieaugums uh, nenozīmē obligāti arī iedzīvotāju labklājību, tāpēc arī ir ļoti svarīgi nodrošināt sociālo atbalstu. Ja ir valsts, kurā ir milzīgs Uh, pieaugums, bet te pašā laikā viņi posta vidi. Tāpēc ir nepieciešams, lai būtu konsekventa un integrēta pieeja. Un es uzskatu, ka ir divi jautājumi, kas ir savstarpēji ļoti saistīti. Uh, tā ir piekļuve uh, ilgspējīgiem energoavotiem, un ja nebūs šādai piek, šādas piekļuves, tad nebūs arī attīstības. Tad dažās valstīs būs kaut kāda labumi un citās valstīs nebūs. Un otrais aspekts ir uh, pārtikas piegādes drošība. Ja mēs skatāmies tikai uz uh, cilvēcisko pusi, jo tad nebūs iespējams šo jautājumu risināt, jo dažādas katastrofas notiek arvien vairāk un tika tikai jāglāb situācija. Un tāpēc arī katastrofu laikā cilvēkam ir nepieciešams atjaunot savu ikdienas dzīvi. Tas, ko teica mans kolēģis, tas tā, tā ir atbilde, tas ir veids, kā mēs varam ietaupīt līdzekļus, un Eiropas Savienība var palīdzēt ietaupīt. Un tas notiek dažādos attīstības posmos. Mūsu, attīstība, mūsu palīdzība ir absolūti vajadzīga, jo valstīm ir jāmācās pašiem risināt šīs problēmas. Charles, uh, uh, tā, Tāpat mums ir arī jādomā par dialogu ar dalību valstīm. Mēs esam jau uh, iesaistīti attīstības eh, padomē. Varbūt eh, tā nav ļoti nozīmīga sadarbība, bet eh, pavisam drīz mēs iesaistīsim arī augsto pārstāvēju Katrīnu Aštoni un noturēsim šādu padomi. Mēs esam panākuši to, ka Aštons kundze ir piekritusi tādam pasākumam, kas ilgs visu dienu, un tas ir ļoti svarīgi. Viņa ir pārliecināta, ka visas dalībvalstis ir jāiesaista. Uh, Nākamais punkts ir apvienotā programmēšana. Esmu ļoti apmierināts arī par Francijas izrādīto iniciatīvu, proti, ka ir pasludināts par uh, vesels dienas pasākumu, kur mēs spriedīsim par uh, šādiem plānošanas darbiem. Ir svarīgi, lai dalība valstis apzinātos savas politikas nozīmīgumu. Pēdējais, bet arī ārkārtīgi būtisks jautājums ir par uh, iesaistīšanos eh, eh, ārvalstu sadarbībā. Mums ir jāatcerās par to, kas notiks eh, pēc 2050. gada. Ir jādomā par to, ka uh, tūkstošgadus attīstības mērķi ir pats svarīgākais, ko mēs varam darīt ārvalstu mērogā. Uh, Šie tūkstošgadus attīstības mērķi ir palīdzējuši miljoniem cilvēku. Tieši tāpēc mums ir jādomā par šo termiņu 2050. gads. Mums ir jādomā par jauna ietvera sākšanu. Uzskatu, ka Eiropas Savienība noteikti būtu jāiesaista šajos notikumos. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šis ir pats svarīgākais gads, kādu mēs varam te nosaukt attīstības sadarbībā. Tas ir tāds kā uh, vissvarīgākais no uh, Eh, noteiktajiem termiņiem. Tieši tāpēc es uzskatu, ka Eiropas attīstības gada organizēšana 2015. gadā nāk īstajā laikā. ANO uh, eh, ietverās, tas varētu mums uh, palīdzēt uh, izdarīt uh, abus uh, uzstādītos uzdevumus, proti iesaistīt sabiedrību un arī iesaistīt uh, atbildīgās iesaistītās puses. Uh, Es saprotu arī, ka reģionu komiteja ir paudusi savu atbalstu un arī Eiropas parlamenta priekšsēdētājs ir izrādījis vēlam sadarboties. Protams, mums pašlaik ir jādomā par to, kas būtu jāpaveic, lai norganizētu šo gadu. Tāpat arī ir jānodrošina vajadzīgie cilvēku resursi tā, lai šī uh, liela mēroga kampaņa būtu veiksmīga. Uh, Mums ir jābūt eh, pilnīgi uh, pārliecinātiem, ka Eiropa varēs izpildīt to, tā, to, ko tā būs apņēmusies. Komisija izvirzīs detalizētus priekšlikumus, ievērojot eh, paredzēto procedūru Eiropas gada izsludināšanai. Es gribētu aicināt parlamentu kā budžetā lēmē iestādi nodrošināt vajadzīgos finanšu resursus lai šis gads tiktu norganizēts veiksmīgi un rezultatīvi. Lielas paldies! Paldies, komisārkungs! Eiropas Tautas partijas grupas vārdā dodu vārdu Filipam Kačmārekām. Pusotra minūte viņam. Priekšsēdētāji, komisāri kungs, dāmas un kungi. AKO komiteja ir nolēmusi sagatavot ziņojumu par izmaiņām. Eiropas komisijas aktivitātēs ir paredzēti eh, svarīgākie uzdevumi, kas attiecas uz Eiropas attīstības politiku. Es vēlētos pateikties Čārzam Korensam par to, ka viņš stājas pretī šim izaicinājumam. Mēs piekrītam Eiropas komisijai. Mums vajadzētu uzlabot palīdzības sistēmu. Ja finanšu resursu nav daudz, tad mums vajadzētu, vajadzētu rūpīgi raudzīties uz to, kur tiek iztērēts katrs cents. Uzskatu, ka attīstības politika ir jāmodernizē, tāpēc, ka pasaule mainās un izmaiņas notiek ļoti ātri. Tieši tāpēc mums ir jārēģē tikpat ātri. Dzimuma līdztiesība ir viens no jautājumiem, kam mums vajadzētu pievēr, pievērst uzmanību. Tāpat mums arī ir jādomā par iekļaujošo izaugsmi. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt to, lai ekonomiskā izaugsme atbilstu sociālajām prasībām. Šī koncepcija atbilst Eiropas vērtībām. Te ir runa par sociālu tirgus ekonomiku. Tas nozīmē, ka mēs eh, visu laiku varēsim eh, pievērsties galvenajam mērķim - nabadzības izskaušanai. Eiropas attīstības politikai ir jābūt efektīvai un ilgspējīgai. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šis ziņojums ļaus mums pietuvoties tuvākajam mērķim. Nākamais runātājs eh, no sociāldemokrāta grupas. Kortes Lastrā. Lielas paldies priekšādētāji! Paldies arī eh, komisāram. Es vēlētos pateikties referentam par viņa sagatavoto ziņojumu. Tas ļaus mums domāt par turmāko politiku Eiropas Savienībā. Šajā ziņojumā ir runa par eh, dažādu attīstības palīdzību, kāda ir paredzēta Eiropas Savienībā. Šeit ir runa arī par eh, to, ka politika ir jāmaina un par daudz, daudz tūkstošgadus attīstības mērķiem. Te ir runa arī par dažādiem sadarbības instrumentiem. Mums ir jāapzinās, ka situācija mainās, apstākļi mainās. Eiropiešiem šādos grūtos laikos noteikti vajadzētu iestāties par solidaritāti un vajadzētu darīt visu iespējamo, lai sadarbība atbilstu jauniem apstākļiem. Ja runa par ilgspējīgu izaugsmī, tad noteikti vajadzētu domāt par sociālās, sociālā taisnīguma nodrošināšanu visā pasaulē. Vairāk kā 70% no cilvēkiem pasaulē dzīvo tādās valstīs, kur ienākumi ir vidējā līmenī, un tieši tāpēc šie cilvēki saņem mazāk palīdzības. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par to, kā pareizi sadalīt pieejamos līdzekļus. Palīdzību nevajadzētu noteikt tikai pēc valsts iekšzemes eh, koprodukta. Mums vajadzētu paskatīties uz to, kāda ir vispārējā sociālā situācija valstī. Mēs aicinām Eiropas komisiju nodrošināt efektīvu attīstības politiku Eiropas Savienībā, jo šī politika mums ir ārkārtīgi nepieciešama. Paldies! Nākamā runātāja ir Argentīnija kundze, viņa izteiksies zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī Gerense kungām par šo ļoti labo ziņojumu. Es par problēmu vienmēr uzskatu to, ka ekonomiskās krīzes laikā mēs sākam pielāgot eh, mūsu redzējumu attiecībā uz attīstības politiku. Mums tas izdosies, ja mēs būsim pietiekami gudri, ja mēs varēsim pateikt, ka mums ir vajadzīga saskaņota politika. Attīstības jomā mēs vēlamies domāt par tirzniecību un investīcijām, domāt par to, kā risināt jautājumus. Ja mēs nemēģināsim izmantot līdzekļus, kas ir paredzēti attīstībai pareizā veidā, tad pievākungs, manuprāt, mēs nevarēsim pareizi argumentēt ar mūsu partneriem. Uh, Mums ir jābūt efektīviem, mums ir jādarbojas eh, labi par uh, mazākiem līdzekļiem. Ir jāatcerās par šiem līdzekļiem, kas sastāv 8,7% no IKP. Piebalkungs, kad īsti mēs varēsim uh, pievērsties šiem jautājumiem no pareizā skatu punkta, kad mēs domāsim par investīcijām kā sākuma punktu. Lielas paldies! Tagad uh, Omar Džēkungs no GoNGL grupas. Paldies, priekšādātāji komisārkungs. Viss, par ko mēs šobrīd runājam, jāsaka, ir tāds, ka es gribu uzsvērt uz vienu punktu - Āfrika. Tieši Āfrikas kontinentā ir aktuāli visi šie jautājumi, un tur tie ir visnopietnākie, visskarbākie. Un tieši Āfrikā ir arī vislielākais potenciāls izvērsties, ņemot vērā demogrāfijas instants un tā tālāk vismaz 40 gados Āfrikas kontinenta iedzīvotāju skaits dubul, vismaz dubultosies. Un e, šī dinamika ir jāņem vērā, tāpēc jāīsteno progress attiecībā uz cilvēku attīstību un e, jāmēģina izskaust nabadzība jau pirms tam, kas šobrīd ir ārkārtīgi dominējošs un destabilizējošs spēks visā pasaulē. Attīstības palīdzībai, manuprāt, kolēģi, nav tikai un vienkārši politisks mērķis, tā nav vienkārši labdarība vai kaut kas tam līdzīgs. Nē. Faktiska attīstības politika būtu E, jāveido par tādu, kas ir investīcijas nākotnē un kas ļauj atbalstīt mūsu plašās ambīcijas, arī ambīcijas attiecībā uz Āfriku, ambīcijas, kas turklāt attiec arī uz mūsu pašu kontinentu, tas saistīts ar Eiropas uh, izaugsmas potenciālu, un nedrīkst viss būt atkarīgs tikai no Ķīnas, kas to jau, piemēram, ir sapratusi. Un mums arī ir jāsaprot šī mācība. Paldies! Nākamais runātājs Mičelkungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties Čārzam Kērensam un arī komisāram par viņu prezentāciju. Vēlētos pieminēt trīs īsus punktus. Pirmkārt, mums ir jānodrošina, lai būtu labvēlīga vīde, tā lai attīstības valsts ekonomika varētu augt. Tas nozīmē, ka Publiskie valsts izdevumi ir eh, jāsakārto, ir jānodrošina arī veselīgs privātais sektors. Tāpat arī ir jānoņem šķēršļi, kas ir uzlikti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs to nevaram izdarīt eh, vieni paši, bet mēs varam veicināt, lai tas tiktu paveikts. Mēs varam iesaistīt arī citus politiķus, mēs varam uh, panākt, lai tas tiktu iekļauts darba kārtībā. Tāpat arī ir jādomā par īpašumtiesību sakārtošanu, arī tas būtu jāiekļauj darba kārtībā. Tas nozīmē, ka cilvēki paši uzņemtos atbildību par savu nākotni. Otrakārt, es domāju, ka mums patiešām vajadzētu domāt par politisko saskaņotību. Komisārs pats norādīja, ka mēs varētu ietaupīt 6 miljardus eiro gadā, ja eh, attīstības politika būtu saskaņotāka. Es domāju, ka Um, parlamentam vajadzētu sazināties ar dalībvalstu parlamentiem, varētu aicināt komisāru, izmeklēt, pielietot viņu ietekmi, lai mēs varētu to panākt. Mums vajadzētu skatīties arī uz ministru padomes līmenī, būtu jādomā, kā mēs varētu mm, panākt, lai šī situācija nesāsinās. Jūs runājāt arī par mm, šiem 200 miljoniem sieviešu, uh, Eh, pasaulē, kas cieš katru gadu no infanticīda, no citām problēmām. Mēs to noteikti varētu um, izmainīt. Nevajadzētu būt tā, ka vīriešiem tiek dota priekšroka ekonomisku apstākļu dēļ. Paldies, komisārkungs! Is... Tālāk Štipleris kundze. Paldies priekšādātāji komisāru kungs, godātie kolēģi! Arī es gribētu teikt paldies Gairens kungam par lieliski sagatavoto ziņojumu. Tur, ņemot vērā pašreizēju ekonomikas situāciju un budžeta situāciju dažādās valstīs, ņemot vērā, kādas ir problēmas ar valstu izdevumiem, viņš ir rīkojies ļoti efektīvi un ļoti labus rezultātus arī piedāvājis mums šai ziņojumā. Mūsu palīdzībai jābūt ļoti mērķiecīgai un tai jādāvā pievienotā vērtība, tai būt ļoti koncentrētai, tā, lai samazinātu nabadzību. Un turklāt pieeja jābūt diferencētai un dažādiem modeļiem Komisija ierosina mērķiecīgi virzīt palīdzību tieši uz lauksaimniecību, piemērojot uh, to vietējām praksēm valstīs, kuram tiek sniegta palīdzība. Un tāpēc nepieciešams, lai to darot, komisija patiešām praktiski pielāgot šo palīdzības sniegšanu un ļautu uh, laikā no 2014. līdz 2020. gadam eh, gūt pēc iespējas lielākus rezultātus. Nabadzība jākaro ļoti efektīvi, izmantojot dažādas sinerģijas un ļoti strateģiski noformulējot saiknes starp humāno palīdzību un attīstības palīdzību. Protams, ka pēdējā ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai cilvēki, kas izkļuvuši no nabadzības, varētu arī eh, tā, tādi palikt. Un sniedzot attīstības palīdzību, es gribēju teikt, ka šai attīstībai galvenokārt jābūt ilgspējīgai. Paldies! Köszönöm szépen! Liels paldies! Tālāk uzstājas Fisas Aksēls kungs. Paldies! Paldies priekšsēdētā komisāra kungs. Vispirms es vēlētos apsveikt Gāran kungu par viņu lielisko ziņojumu. Eh, šī ir mums ļoti svarīga ceļu kārta runājot par starptautisko attīstības palīdzību un eh, centieniem padarīt to efektīvāku un iedarbībāku. Mums, protams, ir jātiek galā arī ar izmaiņām, kas notiek globālajā līmenī. Šī ir fiskālās, eh, konsolidā... Šis ir fiskālās konsolidācijas laiks Un komisijas politikā tas ir viens no centrālajiem elementiem. Mēs vēlētos uzsvērt faktu, ka IKP ir diemžēl vienīgais faktors, kas tiek ņemts vērā, tas ir vienīgais kritērijs. Diemžēl 70% trūcīgo cilvēku, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, eh, dzīvo eh, relatīvi attīstītās valstīs un mēs zinām, ka daudzās valstīs trūkst iekšējās kohēzijas un netiek ņemts vērā cilvēku izaugsmas indeks. Var, protams, izmantot dažādus sadarbības mehānismus, dienu dienu, dienu ziemeļu un tā tālāk arī tas viss varētu mums palīdzēt. Liels paldies! Un tagad pāriem pie brīvā mikrofona daļas šai procedūrā un Bako kungs ir nākamais runātājs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos uzstāties vienas minūtes runās. Nu, diemžēl jūs vārds bija manā sarakstā, bet nu nekas. Tādā gadījumā, kas tev jau kundz nākamā. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāju arī eh, Kašmanu kungu vārdā, kas ir ēnu referents no SND grupas. Vēlos pateikties referenta par lielisko ziņojumu un komisijai par viņu iesaistīšanos ziņojumu tapšanā. Šis ziņojums mūsuprāt ir eh, sasniedzis tādu labu līdzsvaru un visaptverošu pieeju attīstībai. Mēs apsveicam uh, eh, stingrāku vairākos izteikumus par eh, taisnīgāku bagātības eh, sadali un ilgspējīgas attīstības nodrošināšanu visiem. Mēs apsveicam šos eh, formulējumus, kas skar politisko dialogu par nabadzības izskaušanu kopā ar atbilstošu finansējumu no mūsu puses. Taču mēs nevaram pārtraukt finansēšanu eh, dažām tā saucamā vidējo ienākumu valstīm, īpaši klusā okeāna basēnā un Karību jūrā, jo šeit vajadzētu izstrādāt īpašu stratēģiju, īpaši attiec, eh, saistībā ar mazām valstīm. Tas var būt daudz eh, ievainojamākas. Un viņu stāvoklis ir jāņem vērā, tad, kad mēs runājam par valstīm ar vidējiem ienākumiem. Paldies! Ojulānas kundze nākamā. Priekšsēdētāji, Eiropas Savienības attīstības politika ir viena no vissvarīgākajām politikām, kas ir saistīta ar klimata, zivs, klimata zivsēmniecības, kaimiņa attiecību un daudzām citām politikām. Kā referents ir norādījis, tad politiskais dialogs starp starptautiskajiem dalībniekiem un sadarbības starp dalību valstīm, komisiju un eh, Eiropas komisija ir ārkārtīgi eh, svarīgas, lai risinātu veiksmīgu šo situāciju. Ir svarīgi, kā uh, Eiropas Savienība un dalība valstis sadarbosies, un to darbības koordinācija ir komisijas uzdevums. Tādēļ aicināšu uh, komisāru turpināt šo sadarbību koordinēt. Mums ir jādomā par plašāku saņēmēju roku, ne tikai par AKK valstīm. Uh, Daudzas eh, dalībvalstis ir veicinājušas attīstību, piemēram, Ukrainā un Dienvidkaukāzā. Paldies! Ferēras kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības attīstības politikai ir nepieciešams kardināls pārmaiņas. Vispirms jautāja trūkst līdzekļu. Uh, lai varētu pildīt savas saistības, īpaši uh, ANO, sa saistībā ar ANO programmām. Un ir ļoti svarīgi, lai uh, valsts, kurām mēs sniedzam palīdzību, patiešām gūtu no tās labumu, lai tās varētu stimulēt pašu savu attīstību. Mums ir jādomā par to, kā uh, padarīt pieejamus bud, pieejamu pla, lielāku budžetu, su, subsīdijas, varētu izmantot dažādas eh, finansēšanas metodas, kredītu piešķiršanas metodas. Mums vajadzētu mainīt to, kā mēs esam darbojušies līdz šim. Valstīm jāpalīdz reorganizēt savas tautsēmniecības nodokļu sistēmas, jāpalīdz eh, šīm valstīm ieviest uh, tādas politikas, kas ļautu tām attīstīt savu e, ekonomiku, nevis izmantot tās kā Eiropas eksporta tirgus e, paplašinātājs. Tālāk Elīkungs. Es domāju, ka Eiropas Savienība var lepoties ar savu ieguldījumu uh, attīstības palīdzības jomā, uh, un tas tiek darīts ar daudz gadus, un es domāju, ka Nobela miera uh, prēmijas piešķiršanas laikā tas tika atzīmēts. Attīstības palīdzība, uh, ko sniedz Eiropas Savienība un miers Eiropā. Um, ir ārkārtīgi svarīgas lietas, un mēs varam pamatoti lepoties un uh, ar to, ko esam paveikuši, un jāturpina uh, darīt šo darbu, jācenšas saglabāt miers Eiropā, jāturpina tas darīt un jācenšas to nodrošināt arī ārpus mūsu robežām, jo tikai uh, miera, no, nodrošinot mieru, ir iespējams attīstīt valstu uh, ekonomikas. Uh, IKP nedrīkstētu būt vienīgais indikators, e, izvērtējot, kur mums vislabāk būtu investēt. Liels paldies, Braunskungs, nākamais. Paldies, ziņojums e, runā par ievērojumu uh, kāpumu Ķīnā, Indijā un Brazīlijā. Tas ir pat drau, apdraudoši, tas apdraud mūsu ražošanas sektoru Eiropā, īpaši manas valsts apvienotās karalistas uh, rūpniecību. Un jāsaka žēl, ka viņu straujā izaugsme nemazina viņu uh, nabadzību, jo bagātība aug uz vergu darba rēķina. Komisija uh, redz, ka šīs te valstis vajadzētu izslēgt no attīstības palīdzības. Nu, tagad mēs palīdzam viņiem un viņi mums grauj mūsu rūpniecību, bet viņu pašu nabadzīgiem labāk neiet. Ir jādomā par nevienlīdzības eh, izlīdzināšanu sam valstīm. Nu, Jāsaka, ka dažas valstis iedzīvojas uz mūsu strādājošo rēķinu. Un jāsaka, ka ļoti daudzās eh, mūsu dalībvalstīs bezdarbs eh, tādēļ pieauga. Paldies! Un visbeidzot, Tiroljāna kungs. Paldies priekšsādātāji. Tas darba kārtība, ko piedāvā komisija, manuprāt, tomēr rada virkni dažādus jautājumus. Galvenais tas, kā tad konkrēti tiks īstenot šis diferenciācijas princips. Uh, Komisija saka, no 2014. gada valstu atlasa, tā, to valstu atlasa, kurām tiks nodotas investīcijas no ES, tiks e, izvēlēt pamatoties uz um, labklājības aprēķina uz vienu iedzīvotāju. Nu, bet tad tādā gadījumā tas ir taču vēl arī citi kriteriji, kas jāņem vērā, piemēram, politiskajās debatēs minētie, piemēram, attiecībā uz starptautisko sadarbību un tā tālāk. Turklāt šāda veida diferencēta pieeja, manu, pieeja, manuprāt, neatbilst kopējiem kotanu panāktajiem noteikumiem jo reizēm e, tas vien, ka notiek pozitīva ekonomiska attīstība, e, nebūtu vēl nenozīmē to, ka valsts ilgspējīgi pāriet uz labklājību ir jābūt kaut kādā cita veida garantijām izaugsmē, ir jābūt pār, labai pārvaldībai, ir jābūt arī piesardzīgai ekonomikas politikai. Paldies! Thank you very much, Mr. Com Liels paldies, komisāra kungs, jums vārds. Priekšsēdētāja kungs, Mēs uzklausījām daudz ļoti interesants komentārus, mēģināšu īsi mm, pieskarties tiem. Kačmarek kungs, es domāju, ka tas, ko mēs cenšamies panākt, mēs cenšamies padarīt palīdzību kā katalizātoru, lai panāktu rezultātus. Un eh, mēs cenšamies iedarboties tieši tur, kur mēs varam panākt vēl plašākas pārmaiņas. Un caurskatāmība, piemēram, eh, kalnrūpniecības lielāka eh, atklātība šajās, eh, šīs nozars attīstībā, kā arī Barņieto kung, kungs to uzsvēr, tas ir ļoti svarīgi un es pateiktos par uh, palīdzību. Lāsters kungs, mēs esam runājuši par diferenciāciju. Nu, tas nav pašmērķis, tā ir e, realitāte, tā tas notiek pasaulē. Un mēs, mums ir jauni instrumenti e, sadarbībai, ko mēs turpināsim izmantot ar mūsu pamat e, sadarbības valstīm. Bet ar daudzām valstīm mums ir jāturpina nabadzības izskaušanas programmas bet ir citas valstis, kurās tas vairs nav nepieciešams, ir nepieciešams citas sadarbības formas. Sargentīni kundze, jā, mēs investējam, mēs investējam un arī šajā periodā mainām mūsu attieksmi attiecībā, eh, tas ir vadoties no Agenda for Change. Nu jā, Afrika, protams, ir absolūta prioritāte. Tas varētu būt bagātības kontinents un tas varētu būt pilnīgas katastrofas kontinents. Tāpēc mūsu sadarbība tieši ar Āfriku ir ļoti svarīga, jo neviens neatbalstīs Āfrikas valstis to centienos panākt labklājību. Un Āfrikas valstis tiešām raugās uz Eiropu ne tikai vēloties naudu, bet viņi vēlas palīdzību attīstībā Un es domāju, ka, ja mēs būsim veiksmīgi, tad Āfrika būs tā, kas veicinās pasaules izaugsmi, nevis kontinents, kurā ir vislielākā eh, nedrošība. Mičelkungs. Eh, jūs runājat par privātu sektoru atbalstīšanu un cilvēktiesību jautājumiem. Ja jūs runājat tikai par cilvēktiesībām, ja mēs runājam par daudz ko, par īpašumtiesībām, par MVU, eh, ja tas viss tiek skatīts plašāk, tad tas vienmēr uh, palīdz. Un, protams, ka arī dzimuma līdztiesības jautājumi ir jāturpina skatīt, jo cilvēktiesību jautājumi ir svarīgi un šeit ir uh, jāstimulē cilvēktiesību ievērošana. Nacionālajie parlamenti un Eiropas uh, parlaments. Uh, Nu jā, jāsaka, es uh, stiekos ar dalībvalstu parlamentiem un sāku no nulles, un tad pēkšņi atklāju, ka viņi ir iesaistīti daudz vairāk attīstības palīdzībā, nekā mēs esam līdz šim domājuši. Jo būtībā cilvēki aizdomājas par to, kādu tipa pasaulē mēs dzīvosim, un tādēļ Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc nav varbūt tik svarīgi, cik naudas mēs piešķiram, bet, kādu, bet gan kādu pasauli mēs vēlamies redzēt pēc 10 vai 20 gadiem. Tālāk runājot par eh, pārtiku, pārtiks apgādes drošību un pārtiks pietiekamību, tas ir ļoti svarīgi. un uh, mūsu palīdzība nodrošina uh, pārtiku septi pār par septiņiem uh, miljoniem bērnu, kuriem tas ir nepieciešams. Ļoti žēl, ka uh, vēl šodien ir daudz bērni, kas cieš badu, un uh, šādā situācijā mēs pilnībā neesam izpildījuši savu pienākumu, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs uz to koncentrētos. Par diferenciāciju Santiago kungam. Jā, protams, ka Ķīnā ir daudz uh, arī nabadzīgu cilvēku, bet Ķīna būtībā ar, cīnās uh, pret nabadzību, un es domāju, ka viņi paši ir ļoti labi spējīgi uh, novērst nabadzību. Un ja valsts iegulda daudz pūliņu uh, valsts iekšienē, tas ir jāatzīst nu, nav jau mūsu mērķis izkaisīt pa sīkumu viņam šur un tur, eh, nabadzības novēršanai diez vai tas, ko palīdzēs, jāskatās plašāk. Kastījo kundze, vidē ienākuma valstis, jā, mums ir vajadzīgi kaut kādi kritēriji, mums ir jābūt objektīviem. Un mēs esam uh, apsprieduši, piemēram, ar banānu ražošanu saistītos pasākums. Uh, Jautājums ir, ka parlaments, protams, zina, kādi ir kritēriji. Un, e, ja es vēlos būt taisnīgs, e, vēršoties pie vidēji ieņēmumu valstīm, man ir jāizmanto kaut kāda objektīva kritērija. Vai IKP ir pietiekama, es nezinu, bet, nu, pagaidām tas ir kritērijs. E, attiecībā uz Ojolānas kundzes minēto, jā, mēs ļoti labi strādājam šajā virzienā. Mēs esam ļoti koherenti savā attieksmē un mēs strādājam, eh, lai sasniegtu strateģiskus mērķus. Ferērs kungam, jā, saistības un apņemšanās ir jāpilda 0,7% no IKP līdz 2015. Eh, gadam Un es domāju, ka spiediens no jūsu puses ir ļoti svarīgs, īpaši tad, kad mēs runāsim par daudzgadu finanšu plānu. Jo būtībā mēs to esam iestrādājuši budžetā. Tas nav, tas nav mainījies, tas tāds pats arī ir palicis un svarīgi, lai to varētu saglabāt. Un visbeidzot, Kēlī kunga teikto par Nobela miera prēmiju Esmu latvietis, un es domāju, ka Eiropas Savienība ir devusi ļoti daudz, ja manā valstī ir miers un relatīvi laba, lab, labs labklājības līmenis. Tas ir ļoti daudz. Uh, Un tieši tāpēc, ka e, mēs esam Eiropas Savienībā, un daudzas no pārmaiņām nebūtu bijušas iespējamas bez Eiropas Savienības. Tā kā tas ir kaut kas tāds, kas ir e, jāpropagandē ārpus mūsu robežām arī Āfrikā Mm, pat Dienvidāfrikā un citur. Tā kā vienīgais, kā Afrika var attīstīties, ir sadarbojoties, un šeit Eiropas Savienība varētu būt ļoti labs piemērs. Un Bronks kungs, jā, mēs nevienmēr atbil, atbalstam tieši valstis. Mēs cenšamies vērst savu atbalstu uh, uz palīdzību cilvēkiem. E, mūsu palīdzība vienmēr ir vērsta uz cilvēkiem. Nevienmēr tas iet cauri valdībām. Runājot par AKK valstīm, līdz 20. gadam darbosies, būs spēkā Kotonu nolīgums. Mēs būsim atbildīgi, mums būs jāpilda savas saistības, mēs esam atbildīgākā dalība valstu, eh, valstu eh, priekšā, mums ar viņiem ir jāturpina sarunas, mēs neveicam vienpusējus soļus. Tas ir dialogs. Un, uh, tiešām ir jāveicina sarunas par to, kas tad būs pēc Kotonu nolīguma. Paldies! Paldies! Lielas paldies, priekšādātājs turpina pēc visiem šiem apsveikumu vārdiem. Jums, Garens kungs, jums nu pat tiek dotas vēl trīs minūtes, lai jūs sniegtu kopsavilkumu par nu pat izskatīto un apspriesto ziņojumu. Paldies, priekšādātāji! Man tiešām ārkārtīgi liels prieks par šiem izteiktiem pateicības vārdiem, bet gribu tomēr būt pieticīgs un teikt, ka jāsaka paldies arī visiem maniem kolēģiem, kas piedalījās darbā, tāpat arī visiem, kas pie, eh, komitejā līdzdarbojas, un jāsaka ne jau viss tika arī apstiprināts bez kaut kādām niansēm, ir tīpaši attiecībā uz diferenciācijas principu, un te, lūk, eh, par to, kad runājam visās valodās, šīs nianses ir ļoti atšķirīgas, un es varu teikt, ka, protams, ir jaunatīstības valstī šīs nabadzības kabatas un uh, vietas, un, protams, ka ir ārkārtīgi daudz tāpat laikā nabadzīgu arī šeit pat Eiropā. Tas tomēr nenozīmē, ka mēs drīkstam ignorēt nabadzību ārpus Eiropas Savienības ir jāpalīdz visiem, gan mūsu teritorijā, gan ārpus tās, bet tam paredzēta atšķirīgi instrumenti. Un, protams, ka savukārt tiem, nabadzī, tiem nabadzīgiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības, palīdzēt var arī viņu pašu valstis. Mūsu sadarbības politikai nedrīkst būt ne tāda eņģeliska, ne arī tāda vienaldzīga. Nē, tai jābūt ir pārliecinošai, selektīvai, un to mēs arī gaidīsim no komisijas. Šīs debatas noslēdzu var projām ar vēl jautājumiem un arī ar zinām tomēr tādu apmierinātību. Jautājumu vidū paliek jau, neatrisinātais jautājums par to, vai varēsim īstenot šo 0,7% eh, saistību li, likmi līdz 2015. gadam. Tas man šķiet ļoti sarežģīti, bet nedrīkstam būt neuzmanīgums, jo rūpīgi jāraugās, lai tas tomēr tā tiktu izdarīts jo neviens cits šo darbu mūsu vietā neizdarīs. Ir jābūt daudz labākai informācijai, jādomā, jāsniedz informācija ar mūsu pilsoņiem, tā lai arī viņi var būt apmierināti par to, ko dara Eiropas Savienība. Un lūk, eh, man bija prieks savukārt par piebalkonga teikto, ka 2015. gads šķiet būs tiešām šāds Eiropas attīstības eh, atbildības gads, un par to viņam paldies. Vēl viens punkts, par kur esmu ļoti apmierināts, ka šī ideja ir aizsākusies, un mēs varam cerams, 2015. gadā varēsim paziņot, kas tad ir tad mūsu galvenie trumpi attīstības politikā kādas ir tās labākās partnerības, ko varam veidot. Un līdz tam laikam mums vēl ir mazliet laika, lai mēs varētu izkristalizēt savas prioritātes, vērot pasauli, kā tā ir attīstījusies. Un Eiropa, protams, joprojām ir līdera lomā šai ziņā. Un esmu priecīgs par to, ka esam apkopoši visas šīs zināšanas, prasmes. Uh, Un tagad mums vajadzētu šīs prasmes likt arī lietā, dalīties ar tām ar citiem, īpaši mūsu pilsoņiem un arī, protams, pārējā pasaulē. Es esmu bijis virknē valstu, attīstības valstu un citur, kur Eiropa eh, nebūtu nav galvenā līdzekļu piešķīrēja un kur viedoklis par Eiropas Savienību protams, ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā Eiropas Savienība šajās valstīs iesaistās palīdzības sniegšanā. Paldies par uzmanību. Lielas paldies Gerense kungam, līdz ar to diskusijas ir beigušās. Balsojums notiks rīt, 2018. Nākamais darba kārtības punkts ir viens minūtes runas saskaņā ar 115.